Colleagues, please. Kolēģi, šķiet sāksim mūsu pēcpusdienas sēdi. Lūkšu visus ieņemt savas vietas. Ja esat to izdarījuši, tad paldies. Tagad eh, ķersimies klāt devītajam darba kārtības punktam - ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšana, padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi. Referente ir Pervanša Bereskundze. Un uh, viņa ir sagatavojusi un visiem kolēģiem elektroniski izsūtījusi savu ziņojumu uzmetumu. Patiesībā to pat nevar saukt par uzmetumu, tas ir pietiekami visaptveroši, un tāpēc uh, pāriesim pie ziņojuma projekta izskatīšanas. Dodu vārdu jums, Pervanš. Merci, monsieur le président, merci. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies pēc pirmās viedokļa apmaiņas par atzinumu projektu, ar kur es domāju visi ir iepazinušies. Jau tādā gaisotnē, kādā mēs vedām iepriekšējās diskusijas, es piedāvātu četru soļu darba grafiku. Tātad vispirms mums ir jāizvērtē Eirozona, ņemot vērā to progresu, kur ir izdevies panākt kopš 2010. gada, protams, ar sešpaks un divpaks eh, lomas eh, pieaugumu, bet arī eh, stabilitātes mehānismu ieviešanu un tā tālāk un tā joprojām. Un vienlaiks mēs saskaramies ar realitāti. Proti, tas, ko mēs vērojam, jo īpaši Eirozonā ir ārkārtīgi satraucoša ekonomiskā situācija. Es teiktu, no um, vairāku punktu viedokļu. Vispirms jau, eh, protams, šī eh, izaugsme, jeb izaugsmes samazināšanās eh, vai izaugsmes trūkums, otrkārt deflācijas draudi vai katrā ziņā inflācijas ļoti zemais līmenis, nu, katrā ziņā šis te līmenis, kas ir daudz mazāks nekā sākotnējās ECB aplēses un prognozes, un tas rada mums problēmas, jo nav skaidrs, uh, kā tās valsts, kas ir nokļuvušas parādos, varētu tagad uh, at, uh, stimulēt ekonomiku un atdot šos parādus. Un, protams, vēl viens jautājums, kas ir bezdarbs, un te ir milzīgas atšķirības dalībās starpā, un, protams, arī dažādo eh, uh, sociālo eh, profesionālo kategoriju starpā. Bet es vēlētos papildināt ar vēl vienu elementu, kas tika uzsvērts gan no OECD puses, gan no Uh, starptautiskā valūtas fonda puses, proti šo uh, šīs nevienlīdzības padziļināšanās uh, Eirozonā, bet, protams, Eiropas Savienībā kopumā. Tas ir fenomens, kas jau pastāvēja pirms krīzes, bet, zināmā mērā, to krīze vēl ir arī pastiprinājusi, un mēs neesam spējuši neko te darīt. Šajā kontekstā, protams, valstu un valdību vadītāji uh, pēc mūsu aicinājuma ir uh, kopā ar Junkeru uh, kungu uzsākuši darbu pie investīciju plāna un ir pamats domāt, ka um, šīs abas pieejas ir uh, savstarpēji papildinošas. Šis investīcija plāns nav tāds vienreizējs fenomens, kas pēkšņi no zila gaisa būtu parādījies. Tas ir politisks un ekonomisks lēmums, kas ticis pieņemts, lai kompensētu uh, Eiropas ekonomiskās pārvaldības trūkumu, kas neatkarīgi no krīzes ir mm, izraisījis šādu te, eh, investīciju trūkumu. Un es esmu to vidū, kas ir pilnīgi pārliecināta, ka nākamajām paudzēm, kur vārdā mēs bieži vien šeit izsakamies, uh, varbūt pat ja mēs tās uh, nepārstāvam tieši, cietīs daudz vairāk no investīciju trūkuma nekā no pārliecīga valstu parāda. Un te atkal mums, protams, rodas jautājumi par parādu. Kas attiecas uz iespējamiem uzlabojumiem, tad te uh, ir trīs punkti, kas galvenokārt ir manā uh, ziņojumā vispirms mums ir jāņem vērā paziņojums par fleksibilitāti ar trim svarīgiem elementiem, kas ir jāuzsver. Pirmais, šis paziņojums par fleksibilitāti tika lūgts no valstu un valdību patītāju puses, un no vienas puses um, tas sasaucas arī ar mūsu prasību par to, ka uh, šim te investīciju plānam ir jābūt veiksmīgam. Un otrs punkts, kas ir saistīts ar šo fleksibilitātes paziņojumu, mēs ieviešam daudz pasākumu, kas varbūt ir apsveicami un var uh, būt ļoti veiksmīgi attiecībā uz preventīvo pusi stabilitātes paktam. Bet ja mēs paraugamies uz uh, korektīvo uh, pusi, tad te mūsu manevrēšanas iespējas uh, ir nedaudz mazākas, Un eh, līdz ar to vēlos pievērsties nākamajam punktam. Tā kā eh, tas ir dokuments, kura mērķis ir panākt mobilizāciju, vispirms jau, eh, lai īstenot šo investīciju plānu, ir pilnīgi skaidrs, ka kopā ar kolēģi Udo Bulmanu, sagatavojot Eiropas parlamentu nostāju par Junkera plānu, mums ir jāsaskaņo uh, mūsu nostāju, lai mēs runātu vienā balsī. Otrs uh, lielais dosie, kas uh, patiesībā bija pamats šim ziņojumam, ir uh, šī te randevu klauzula, uh, kur likumdevējs ir paredzējis uh, komisija. Tad, kad mēs pieņēmām šo divpaku un sešpaku, tika norādīts, ka mums ir šāds uh, termiņš pārskatīšanai. Uh, 2014. gada 14. decembrī. Komisija balstoties uz šo prasību ir sagatavojusi paziņojumu nedaudz pirms minētā termiņa, bet tā ir izmantojusi argumentu, un te es vēlētos teikt pavisam atklāti, kā referente, kas mani pārsteidz. Jo tiek teikts, ka, nu, ir nedaudz pārāk, pārāk izvērtēt šo uh, mehānismu, bet nav pārāk, jo gal galā šāds termiņš tik noteikts. Un otrkārt, uh, manuprāt, komisijas eh, nostāja ir ļoti notariāla nostāja. Un eh, tiekoties ar kolēģiem, es jau skaidroju, ka komisija patiesībā eh, droši vien šajā jomā nevēlas izmantot visu iniciatīvas monopolu un nevēlas izvērtēt, kādas ir šīs debatas, kuras mēs kā koplēmuma procedūras līdzdalībnieki varētu organizēt. Un es domāju, ka te ir uh, trīs darbības virzieni. Pirmais ir uh, svētā grāla meklēšana, bet tomēr mums ir jācenšas to panākt. Mums ir jācenšas strādāt pie uh, dalībvalstu uh, budžeta pozīcijām un uh, agregātu budžetu. Es saku, ka tas ir uh, kā meklēt svēto grālu, jo šeit, kopš mēs esam ieviesuši eiro, man šķiet, ka mēs nododamies šādam uzdevumam. Nu, es domāju, ka šobrīd mēs nevaram um, iegūt pilnīgu un uh, visaptverošu pārskatu uh, par to, kas mums būtu jādara, bet es domāju, ka mēs jau šobrīd varam lieliski saprast, kas tomēr būtu jādara un izmantot to uh, tos instrumentus, kas jau tikuši paredzēti, piemēram, divpaks iestvaro, ietvaros, kas mums pala, para, palīdz sagatavot šādu uh, vispārēju pieeju, lai nebūtu pēc tam jākonstatē, kāda ir situācija, bet lai mums būtu politisks un ekonomisks instruments. Nu, viens salīdzinājums. Uh, Tad, kad uh, katrā no dalībvalstīm mēs uzsāk, uzsākam diskusijas par budžetu, mēs nosprožam mērķus, mēs vēlamies cīnīties pret bezdarbu, mēs vēlamies investēt, mēs vēlamies labiekārtot teritorijas un es nezinu, ko vēl. Un tad, kad ASV notiek šādas debatas, uh, tas notiek arī līdzīgos apstākļos ar federālo budžetu, bet Eiropas Savienībā mums nekā tāda nav un līdz ar to mums ir iespēja koordinēt, mums ir nepieciešams koordinēt dalībvalstu budžetu nostāju un uh, jāpanāk uh, kopīgs, kopīga nostāja. Otra darbības joma, jeb darbības virziens, kas mums varētu palīdzēt papildināt šo sešpaku un divpaku, ir darbs pie uh, makroekonomiskā līdzsvar trūkuma novēršanas. Uh, Mēs vēlamies šeit simetriju, bet, diemžēl, mēs nepiemērojam pasākums simetriski. Un tāpēc nav iespējams vienotas debatas eh, starp komisiju un attiecīgajām dalībvalstīm par struktūrālajām reformām, kuras būtu jāīsteno. Bet uh, makroekonomiskā līdzsvara trūkums, koncepts kā tāds, aptver ko daudz plašāku un paredz ko daudz plašāku un mēs nevaram to visu nonivelēt, sakot, 1 plus 1 ir 2, bet mums ir nepieciešams multiplikātora efekts 1 plus 1 var būt uh, mīnus 1 vai uh, plus 3. Un tā ir dimensija, kur mēs neesam ņēmuši vērā. Tātad, bez uh, līguma pārskatīšanas un reformēšanas mums ir jādomā par struktūrālo reformu īstenošanu, protams, analizējot situāciju un notikuma attīstību Grieķijā, un redzēsim, vai mums izdosies arī e, pavirzīties pie dažas no divpakas e, noteikumiem, kas attiec uz trojkas darbību. Vēl, viens, vēl pāris vārdi par eh, šo sešpaku un divpaku, protams, eh, tas viss ir saistīts arī ar parādiem. Es nezinu, kurā punktā, varbūt tas ir viens no provokatīvākajiem punktiem šajā ziņojumā, kur esmu iekļāvusi, eh, paredzot konstruktīvu pieeju. Es domāju, ka mums jādomā par šiem parādiem, jo šobrīd tie, eh, tādi kā tie ir definēti mūsu noteikumos, nav atmaksājami. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi skaidrs un par to ir jādiskutē. Un visbeidzot, trešais pīlārs, jeb trešais darbības virziens, par kur es runāju arī šorīt, kad te bija ieradies Eirogrupas priekšsēdētājs, ir jautājums par četru priekšsēdētāju ziņojumu, proti šis ziņojums, kur būtu jāskatavo četriem plus vienam priekšsēdētājiem. Tātad, neapspriežot to detalizētāk, es vēlos teikt, ka man patiktos, un to es saku pavisam skaidri, man patiktos taisen uh, ziņojums vai blueprint no iepriekšējā mandāta. Nu, ne viss, bet, teiksim, balstoties uz uh, diskusijām, man nav nekādu šaubu, ņemot vērā arī šo analītisko dokumentu, kuru bija sagatavojis Junkers. Es saprotu, ka tas tika sagatavots īpašā kontekstā, bet uh, es domāju, ka pavisam godīgi šajā ziņojumā kopā ar kolēģiem mēs varētu izstrādāt uh, tādus darbības virzienus, kuros mēs ņemam vērā un izdarām secinājumus no iepriekšējā. Jo tas, ko ir teikusi komisija sākot no 2008. gada, ka šīs atšķirības Eirozonā nav ilgspējīgas, ka uh, uh, uh, ir jādomā par struktūrālām reformām un tā tālāk un tā joprojām. Tātad ir ļoti daudz vēl sakāmā priekšsēdētāja, bet es apzinos, ka esmu izsmēlus man atvēlēto laiku un ir pienācis laiks uzklausīt ēnu referents un pārējos kolēģus. Paldies! Paldies! Paldies referentai! Un tagad uh, Toina kungs ir lūdzis dot viņam pirmajam vārdu. Tātad uh, eh, dod vārdu jums nekavējoties. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi. Vispirms eh, vēlētos pateikties par to, ka ļāvāt man runāt pirmajam. Paldies eh, Bereša kundzei. Ļoti labs diskusija pamats ir jūs sagatavotais ziņojums. Protams, dažādām grupām ir uh, dažāds skatījums uz šo jūsu sagatavoto ideju. Un šajā ziņojuma projektā noteikti ir daudzi liberāļu aspekti. Tomēr no mūsu viedokļa raugoties, tur šis tas vēl pietrūkst. Un arī ne visas jūsu tēzes, mūsuprāt, iet pareizajā virzienā. Vispirms eh, mēs vēlētos ziņojumā skaidri redzēt, ko mēs kā parlaments gribam sasniegt. Atceros, ka iepriekšējā sasaukumā par divpaku un sešpaku bija kolēģi, kur šaubījās, vai mums to vajag, un kā parlamentam, kā likumdevējiem vajadzētu tajā piedalīties. Daži no parlamenta priekšlikumiem Piemēram, Gulāras ziņojumā priekšlikumu par automātiskajām sankcijām ja netiek ievērotas konkrētas normas stabilitātes un izaugsmas paktā. Eh, šīs sankcijas tomēr netika īstenotas, jo padoma piekāpās. Noteikti tas ir jāatgādina un tāpat ir jāsaprot Vai pēc tik uh, īsa laika mēs varam veikt tādu pamatīgu analīzi, jo īstenībā šis uh, likumdošanas satvers ir spēkā tikai neilgu brīdi? Īrija, Spānija, Portugāla arī bija reformu programmas valstis, uh, kas patiešām ir eh, pieredzējuši tādu labvēlīgu attīstību, tas eh, pierāda, ka gatavība, apņēmība izvērst reformas eh, patiešām rezultējas labākos izaugsmas rādītājos. Un, labāka konkurētspēja, tad arī noved pie izaugsmas un darba vietām. Un ir arī neapstrīdami fakti, ka Grieķijā um, izaugsme netika īstenota ne jau reformu dēļ, bet tādēļ, ka tās netika pietiekami labi īstenotas. Tāpat mēs uzskatām, ka nākotnē trojkai nebūs vairs tik liela loma, bet gan tieši Eiropas institūcijām uh, To pieprasīja arī parlaments iepriekšējā sasaukumā. Institūcijām ir jāveic savs vērtējums un ir jāgādā, lai neatkarīgais vērtējums par atsevišķu dalību valstu veikt spēju notiktu pietiekami caurskatāmi. Mēs pieprasām vairāk caurskatāmības, vairāk neatkarības un galvenais ekonoms te varētu uh, patiešām darīt vairāk. Un ASV, līdzīgi kā ASV budžeta nodaļa, uh, kas atskaitās kongresam, mēs varētu arī varbūt ieviest līdzīgu struktūru, lai šie ieteikumi dalību valstīm patiešām uh, notiktu saskaņā ar pietiekam caurskatāmi ievāktu un apstrādātu datu kopumu. Mūsu politiskā grupa iesniegs daudz grozījumu, un mēs vēlamies, lai šeit būtu ņemta vērā arī politiskā kārtība. Tā likumdošana, kas tika radīta, ir funkcionējoša, uh, un e, īstenībā vaina ir meklējama nekonsekventā likumdošanas īstenošanā. Te es runāju gan par komisiju, gan par dalību valstīm, līdz ar to nākotnē vajadzētu izvairīties no uh, kāpšanas uz tā paša grābekļa. Tālāk izaugsmes. Uh, spēcināšana liberāļi uzskata, ka, protams, tam ir jānotiek, uh, bet mums arī jādomā, ar kādiem instrumentiem to darīt. Mēs neesam viens prāts par instrumentiem. Ziņojumā ir uh, runāts pārāk maz par MVU, ka tiem ir jāuzlabo spēles noteikumi, un, ja mēs runājam par uh, regulējumu, birokrātiskā nasta neapšaubām ir jāsamazina, un ir jābūt iespējām uh, samazināt arī nodokļu slogu tiem, kas tikko dibina jaunu uzņēmumu, jādomā arī par individuāliem uzņēmumiem, lai patiešām privāti uzņēmumi varētu būt stabilāki un lai viņiem nevajadzētu izgrausties cauri veselam birokrātijas kalnām vispār pirms ķerties pie darba. Uh, jo jāsaka, ka MVU jebkurā gadījumā rada ļoti daudz darba vietu. Protams, jārunā arī par fiskālo disciplīnu attiecībā uz parādiem. Jā, jā, vēl vien teikumu pateikšu, saka runātājs. Fiskālā disciplīna viena pati nenoveda pie izaugsmes un parādi jau tāpat. Uh, ir spēcīga parādu krīze, tādēļ ir jāievēro normas attiecībā uz to atmaksu, kā tas tika noteikts stabilitātes un izaugsmas paktā. Paldies! Thank you. Now the EPP shut. Paldies. Un tagad Ester de Lange. Uh, meneer de voorzitter, ik zou uh, ook vanaf deze plek mijn... Paldies, priekšsādātāja kungs. Es arī gribētu uzteikt Bereses kundzes ziņojumu. Viņa ir strādājusi vaigas viedros, jo ziņojums ir ļoti apjomīgs. Mēs saprotam, ka šādi jautājumi noteikti ir jāapspriež, un uh, šī steidzamība ir saprotama visām politiskajām grupām. Bieži vien tas notiek, tas tiek apskatīts tādās iekšējās diskusijās, bet nē, tas ir jānes arī uz āru, ņemot vērā, kā uh, samazinās mūsu iedzīvotāju daudzums, viņi noveco un ir uh, uz katru studentu, ko mēs katru gadu Eiropā izglītojam, ir simts studentu Ķīnā. Un mums ir jāpadomā, uh, ka mūsu bērniem un mazbērniem tas viss būs vēl aktuālāk. Tādēļ tas viss ir jāplūko daudz eh, plašākā starptautiskā kontekstā. Jā, ziņojums ir ļoti apjomīgs, citi kolēģi arī uz to norādīja, un mums vajadzētu uzmanīties, lai mēs te eh, nedublējam uh, Eh, to, kas jau ir pateikts eh, ziņojumā par investīcijām, un eh, referents jau tam ir pievērsies. ETP grupai ir svarīgi vairāk padomāt par krīzes cēloņiem un arī par to, kādēļ stabilā, stabilitātes un izaugsmas pakts galu galā bija jāievēro un kādēļ radās sešpaka un divpaka. Es varu piekrist eh, iepriekšējiem runātājiem, ka Eiropas parlaments īstenībā var arī lepoties ar to, ko tas jau ir izdarījis līdz šim. Bieži vien eh, šādas vienošanās ir notikušas ņemot vērā augsto spiedienu, un ministru padome arī ieklausījās parlamentā. Bieži vien parlaments šeit ir patiešām avangardā. Kas, kāda ir šī ziņojuma būtība? šeit ir um, pārskata klauzula, lai 2014. gadā pārskatītu sešpaku un divpaku. Es domāju, ka to varēja uzsvērt vēl pārliecinošāk, jo ieviešot sešpaku un divpaku, mēs pārliecinājāmies, ka šī likumdošana atmaksājas un uh, mēs tādā veidā padarījām arī robustāku mūsu monetāro savienību. Tam varētu pievērsties vēl vairāk, un runājot arī par šīm rezultātu tabulām un makroekonomiskiem rādītājiem. Īstenošana ir vēl kāds jautājums, kam var pievērst vairāk uzmanības un veltīt la vairāk laika. Savukārt elastība Eiropas komisijas paziņojumā uh, varētu arī teikt, ka sākotnējā, oriģinālajā um, stabilitātes un izaugsmas paktā arī bija paredzēti vairāk elastības elementi, bet šķiet tagad esam uh, sasnieguši tādu etapu, ka nevar pieļaut vairāk par 3% deficīta, bet iepriekšējo gadu laikā valstis uh, šo, uzņēm, šo atbildību neuzņē, neuztver pārāk nopietni. Uh, un daudzi mēģināja 3% samazināt līdz pat 0%. Mēs izmantojām elastību, bet visu to neizmantoja pietiekami lielā mērā. Uh, Un tad, kad ir tā teikt treknie gadi, ir eh, jāgatavojas, eh, jāatliek kaut kas nebaltai dienai. Un eh, jā, nu te var citēt bībēlēs, kā katoliet var citēt, ka pēc septiņiem traknējiem gadiem jau nāks septiņi liesie gadi. Bet šāda loģika priekšlikumā nav laikam ievīta. Tālāk diskusijas par elastību un valsts atbildība. Es saprotu, ja notiek reformas un netiek tikai taupīts, ja reformas notiek patiesi, tad īstenībā bieži vien nav nepieciešams tik daudz taupīt. Diselblūma kungs pareizi šodien teica, tas nav jautājums vai, vai tas drīzāk ir jautājums par un, un. Un ja tiek iegūts vairāk laika, lai varētu dzēst parādus, tad īstenībā ir grūti izdarīt izvēli. Jāsaka, ka valstu parādi vairākās dalību valstīs mums rada nopietnas bažas, un mēs noteikti to savos grozījumos pieminēsim. Bet eh, kas man šķiet vissvarīgākais, es arī apzinos eh, referentes vēlmi norādīt uz svarīgiem Eiropas ekonomiskās koordinācijas elementiem. Protams, par to ir jāsarunājas, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas uh, noved pie tā, ka dalību valsts vairs negribēs uzņemties atbildību. Uh, Jā, tad daudz saka, varētu visu veidot un veikt Eiropas līmenī, bet nu nevar dalību valstīm pilnībā atņemt atbildību. Es domāju, ka pamatot par to tiek runāts. Un tālāk īpašuma tiesības, kā mēs varam parūpēties par to, lai nevien mēs eh, par to diskutējam, par to ir jādiskutē arī dalībvalstu parlamentos. Ko tad nozīmē būt eh, Eiropas eh, monetārās savienības loceklim? Nevar gūt visu laiku tikai kaut kādus labumus, ir dažreiz arī kaut kas jāzaudē. Spēles noteikumiem ir jābūt skaidriem, caurskatāmiem. Priekšsēdētāji kungs, tas būtu viss no manas puses, un es gaidu arī citu kolēģu pienesumu diskusijās. Paldies, EKR EKR grupā svārdā Bens Lūke. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu vācu valodā, Bērešas kundze. Arī es gribu jums sirsnīgi pateikties par uh, ieguldījumu. Jāsaka, ka jūsu uh, domas bieži vien ir progresīvas. Auseinandergehen um, und viele Punkte von Bet, protams, daudzas jūsu domu graudus mēs savā grupā nevaram pieņemt. Nu, varbūt tā vispārīgāk. Es gribētu pateikt, ka šis ziņojums nedrīkst ietvert pārāk daudz un arī šeit skar daudzus, pārāk daudzus jēdzienus. Tā tad ziņojuma temats ir ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšana, padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi. Hört, ähm, ist ähm, eine Art von ähm, Selbstlob des Ausschusses über Arbeit, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Und es gehört meines Erachtens auch nicht hinein. Mēs nedrīkstam uh, Eh, visu laiku arī tikai paši sevi slavēt, un Toirera kungs runāja par MBU atbalstu. Es domāju, ka tie ir aspekti, kam nav ko meklēt šajā uh, vispārīgajā pārskatā. Es arī nedomāju, ka būtu te pareizi tik daudz runāt par krīzi un tās iemesliem kā to minēja Langena kungs, mums ir jārunā tieši par tiem krīzes cēloņiem, kas uh, ir saistām ar ekonomiskās sistēmas nepietiekumu pārvaldību. Nu, te neminēsim Lehman Brothers banku. Te ir jāveic tāds eh, pārskats, zinām, inventarizācija, bet tās ziņojumā trūkst, vismaz manās acīs tā tas ir. Trūkst analīzes. Es, es fehlt um, eine klare Aussage, aus welchen Gründen. Nav arī tā skaidri un gaiši pateikts, kādēļ ekonomiskās pārvaldes sistēmas normas Eirozonā nedarbojās tik labi, kā mēs to bijām iedomājušies. Un kādēļ visu laiku notiek pārēja uz daudz piņķerīgākiem un necaurskatāmākiem noteikumiem? Es varu piekrist referentei, ka pašreizējā likumdošana ir pārlieku sarežģīta un nedrīkst pieļaut, ka dalību valstis un to valdības neko nedara. Un es piekrītu arī tam, ka Eiropas komisija bieži vien ir veikusi aplams aplēses. Tas ziņojumā ir skaidrāk jāuzsver, kādēļ tas vispār notika un kā pret to cīnīties. Referente saka, ka pašreizējās ekonomiskās pārvaldības kļūdas ir iespējams uh, izlabot pateicoties ekonomiskai koordinācijai. Te es absolūti nepiekrītu referentei. Nē, īstenībā mums daudz vairāk ir jārunā par motivēšanu, stimuliem un uh, īstenošanas mehānismiem. Arī to ziņojumā neatrodu. Man tā tad īsti nepatīk, ka šeit nav runāts tikai un vienīgi par ekonomisko pārvaldību, bet īstenībā daudz vairāk tiek runāts par to, ka būtu vajadzējis īstenot vairākas krīzes pārvaldes iniciatīvas. Un referentei šķiet, ka tādā veidā varētu cīnīties pret stagnāciju un deflāciju Eirozonā. Uh, Domāju, tas ir neproporcionāli. Es domāju, ka šādi vispārīgi mehānismi, lai cīnītos pret krīzi, ilglaicīgi nebūtu pārāk produktīvi. Un ziņojumā neatrodu arī sekojošus aspektus. Pirmām kārtām par valstu parādu Eirozonā. Vai par to, ka tie tik ilgi netiek dzēsti. Nu, gandrīz eh, nevienā rakstu zīmē tas nav pieminēts. Un tāpat šī no bail out klauzula 125. EMS līguma pāns arī tas ir minēts, ilustrēts pārāk vāji. Un jāpasaka, ka ekonomiskās pārvaldības mērķis ir parūpēties par šo uh, Eh, atbalsta klauzulu. Un eh, īstenībā mums ir bijušas vairākas uzklausīšanās ar, uzklausīšanas ar ekspertiem. Vakardien Klemens Fusts arī teica, ka vispār nav iespējams uh, uh, tik labi atpazīt šo līdzsvaru trūkumus. Un tas, um, tātad šie domu graudu, ko dzirdējām ekspertu uzklausīšanās, arī ziņojumā nav gandrīz vai atrodami. Jāsaka, ka kapat, kapitāla eksports uh, varētu būt uh, labs instruments, lai piesaistītu investīcijas citā valstī un pēc tam, pateicoties importam, atkal izlīdzinātu parādus. Jāsaka, ka mums ir jāizprot, vai mēs to varam atrisināt, tad, ja runājam par makroekonomiskā disbalansa procedūru. Un visu beidzot. trūkst atsauces uz to, kā uh, vienkāršot šos sarežģītos un vienkāršos uh, sarežģītos un necaurskatāmos likumus un normas. Ziņojumā tiek uh, runāts par papildus koordināciju, papildus normām, papildus likumiem, uh, kopienas metodu un tā tālāk par dažādām iniciatīvām, bet par to, kā visu šo, šos necaurbrienamos džungļus uh, nedaudz izcirst, atbrīvot no koku daudzumu, par to netiek runāts. Paldies! Q. Paldies! Tagad gojas vārdā Rīna Jonakāri. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentē par sagatavotu ziņojumu projektu un paldies arī par jūsu īstenoto procesu šo ziņojumu sagatavošanā. Mums ir bijušas interesantas ieteikumi no dažādām pusēm, un, manuprāt, diskusijas ir bijušas ļoti labas. Nevienam jau nav noslēpums, un arī neslēpsim to publiski, ka par pamatu jautājumiem ekonomiskajā pārvaldē mums ir ļoti dažādi viedokļi. Es varbūt neiziešu cauri visiem tiem punktiem, kas mums nav pieņemami, bet par dažiem, un es ceru, ka varbūt mums izdosies eh, vienoties par kompromisu vai to, kas visiem ir pieņemams. Vispirms. Uh, GONGL mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs ņemtu vērā arī sociālos indikātors. Ir jāieraugās, kā tas ietekmēs eh, nabadzību, kā tas ietekmēs eh, bezdarbu un kā tas ietekmēs arī citus aspektus. Mēs esam par to vienmēr runājuši un arī statistika to rāda, ka ekonomiskā politika ir ietekmējusi dzīvi vienkāršam iedzīvotājiem šobrīd negatīvi. Un es domāju, ka šie sociālai indikātori noteikti ir jāparāda šajā ziņojumā. Otrakārt, šeit mēs iespējams nevienosimies nekad, un tomēr tas, ka neparādās kritika tam ekonomiskajam politikas modelim, kas šobrīd tiek īstenots, ir nepieļaujami. Pagājušajā mēnesī Eiropadome, Eiropas padome pieņēma e, rezolūciju par to, cik daudz pēdējos gados īstenotā ekonomiskā politika ir maksājusi no cilvēku tiesību īstenošanas viedokļa. Par cilvēktiesībām šajā ziņojumā nav ne vārda. Jo kā cilvēki, īpaši tā saucamajās programmu valstīs, šobrīd dzīvo, tas ir jau zem cilvēka cieņas. Es domāju, ka mēs, kā tautas vēlēts parlaments, nedrīkstam par šo politiku runāt, to nekritizējot un nekritizējot tās īstenoto cilvēktiesību principus. Uh, Un treškārt, man ļoti lielā mērā pie, e, priecē, ka punktos no 22. līdz 25. ir runāts par komisiju un kā tā ir atbalstījusi tā saucamo programmu valstu programmas. Protams, ka mums ir jāpamudina komisija raudzīties ne tikai uz parādiem, ir jāskatās arī uz to, kā ekonomiskā taupības politika ir ietekmējusi cilvēku dzīves, kāda ir šo reformu, īstenoto reformu ietekmu uz vienkāršo cilvēku dzīvi, par to neviens nerunā. Un visbeidzot jautājums par demokrātiju. Situācija šobrīd skaidri parāda, ka ar jaunāku tehniskajiem risinājumiem ir būtisks demokrātisks problēmas. Es uzskatu, ka parlamentam vairāk būtu jātiek iekļautam šādu problēmu risinājumā, bet šobrīd jau problēma tiek risināta no hierarhiskā viedokļa. Jā, ir skaidrs, ka Eiropas Savieniem eksistē arī savstarpējā cīņa starp institūcijām. Domāju, ka mūsu visu kopīgās interesēs būtu noteikti skaidrs spēles noteikums, ko dara kāda institūcija, un tas būtu nākt par labu gan mums, gan arī iedzīvotājiem. Paldies par debatēm un turpināsim sadarboties. Thank you. Now for the FDD, Marko Vali. Paldies, tagad e FDD vārdā Marko Vali. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Vispirms zaļie Ernest Urtasons. Paldies, priekšsēdētājiem. Mm, paldies referentai um, par sagatavoto dokumentu. Un jo īpaši paldies par to, ka neļāvāties kārdinājumam, kā tas bieži vien notiek. Um, nodarbinoties ar uh, pašslavināšanu un nedomāt par uh, reālo situāciju. Te mums ir diezgan kritisks dokuments un dokuments, kas uh, pierāda, ka referents nav piekāpies. Es domāju, ka mums ir pietiekama manevrēšanas iespēja, lai um, tik tiešām vienotos par kopīgu nostāju. Mums svarīgi šķiet šī pārskatīšana, juridiskā pārskatīšana. Ziņojumā tiek teikts, ka juridiskais ietvars uh, um, nav uh, tāds viennozīmīgs, bet mums ir jāpārskata šis jautājums. Tas ir svarīgi. Tagad diezgan daudz trūkumu, diezgan um, daudz aspektu, kas nedarbojas pietiekami. Nu, ir pavisam loģiski, ka mēs aicinām komisiju pārskatīt šo punktu. Mēs piekrītam arī referentēji uh, tajā, ka ir nepieciešams vairāk demokrātijas, vairāk kontrols no Eiropas parlamenta puses. Tātad ir nepieciešama demokrātiskā kontrola, jo īpaši, kas attiecas uz uh, valstīm uh, specifiskām rekomendācijām. Un arī, kas attiecas uz ekonomisko pārvaldību, jo um, bieži vien mēs noklusējam šos elementus, bet mēs Eiropas parlamentā cenšamies uz to uzstāt. Un Eh, kā Eiropas parlamentam mums ir jāpieprasa pārskatīt vispārējo ietvaru, lai tas, eh, lai būtu pēc iespējas labāk eh, demokrātiskā kontrola un pēc iespējas lielāka atklātība. Tātad ir nepieciešama kritiska analīze. Līdzinājās normas ir bijušas um, pašiznīcinošas Mēs esam cīnījušies pret uh, dalībvalstu uh, parādiem, bet tas viss ir novedis pie uh, valstīm piemo līdzekļu samazināšanas un, jā, cenšoties uh, likvidēt šos parādus, ir tikuši īstenot taupības pasākumu un par spīti visam parādu tomēr ir palielinājušies, tāpēc arī tas ir jāprecizē dokumentā un šajā dokumentu priekšlikumā. Tālāk. Um, šķiet, ka tas jau ir iestrādāts dokumentā, bet es domāju, tas būtu vēl pienācīgi jāuzsver, ka mums ir nepieciešams uh, vairāk investīciju. Kas attiec uz uh, pašpārvaldi, ir uh, investīcijas, kas ir prioritāras, jo īpaši tad, ja mēs paraugamies uz uh, šo uh, parādu procentuālo uh, slogu, mums ir jāsaprot arī, ka šīs investīcijas dos zināmas ieņēmumus, un tas nozīmē, ka mums būs uh, nodokļu ieņēmumi, un tas noteikti ir jāņem vērā arī turpmāko gadu laikā. Un vēl viens svarīgs jautājums - uh, fleksibilizācija. Tas, protams, ir ļoti skaisti kā termins, bet tas nevar dot uh, nekādus labs rezultātus, ja mm, mēs eh, nerīkojamies saskaņā noteikumiem. Tas nozīmē, ka mums ir jāīsteno pretcikliska politika pirms uh, uzsāks, eh, pirms uh, ir jūtams pirmās problēmas. Mēs nevaram sagaidīt pirmās cikliskās problēmas un tikai tad rīkoties. Ziņojumā tiek uzsvērts arī uz makroekonomiskā līdzsvara trūkumu. Arī mēs uz to uzstājam. Jo šobrīd ir vērojami lieli valstu parādi, un es domāju, ka mums ir nepieciešama daudz plašāka pieeja. Un noslēgumā uh, ekonomiskie rādītāji tā dēvētajās uh, rezultātu tabulās. Mēs jau teicām jau tad, kad runājām par divpaku un eh, sešpaku Tālāk, kas attiecas uz parādu. Referenti teica, ka pārvaldības eh, sistēmas ietvaros ir jādomā par parādu ierobežošanu. Un visbeidzot par trojku Daži uzstājas to, ka trojkas darbība būtu jāturpina, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams kopienas uh, līmeņa ietvars, demokrātisks ietvars, lai aizstātu to, kas līdz šim bija trojka, jo tā tomēr ir izkāzusies. Paldies! Paldies, nākamais runātājs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentei! Paldies par šo ziņojumu projektu. Es eh, visbeidzot priecājos par to, ka uh, sociālisti beidzot ir pamodušies. Visbeidzot, sociālisti uh, ir spējuši arī noformulēt zinām kritiku. Es pārstāvu uh, piecu zvaigžņu kustību un uh, varu atbalstīt šo uh, priekšlikumu, bet par spīti visam man tomēr jāsaka, ka uh, mēs neesam pietiekami uh, izanalizējuši šo ekonomikas pārvaldības sistēmu. Jā, mēs uh, it kā analizējam, kritizējam šo fiskālās konsolidācijas paktu, bet ar to vien nepietiek. Mums ir jāsaprot, ka šādi pasākumi nav ilgspējīgi, ne jau tādā veidā mums izdosies samazināt parādus. Jo šobrīd mēs eh, gluži vienkārši iznīcinām dažas valstis eh, no parādu viedokļu un eh, fiskālās konsolidācijas pakts nav kalpojis savam līdzekļiem, tātad ne, savam mērķim. Es, protams, arī nesaprotu, kāpēc par to netiek pietiekam runāts. Un visbeidzot, kāds ir izējas punkts? ar ko ir skaidrojams tas, ka mēs esam nonākuši tādā situācijā, kādā esam nonākuši. Es domāju, ka mums ir jāizanalizē ekonomiskā situācija dalībvalstīs, jo pretējā gadījumā, ja mēs nebūsim pietiekami izanalizējuši, mēs nevarēsim sagatavot pienācīgus noteikumus. Un arī ir nepieciešams vairāk strādāt padomē, nodrošināt lielāku budžetu konsultāciju. Jāsaka, arī eiro ir spēlējis zinām lomu uh, līdzsvara uh, trūkumā, un ir dažas valstis, kas no eiro ir ieguvušas, kā piemēram Vācija. Uh, Tas arī um, ir novēc pie tā, ka vairākas valsts, jo īpaši uh, Eiropas dienvidos, cieš no eiro ieviešanas. Tātad mums ir pietiekami jāizanalizē situācija un jāsaprot, kur slēpjas šis līdzsvar trūkums. Jo pretējā gadījumā Mēs īstenosim nepareizos pasākumus, kas tikai pastiprinās bezdarbu un līdzsvaru trūkumu. Tātad nepieciešama daudz kritiskāka analīze un detalizētāka analīze. Es domāju, ka būtu nepieciešams arī iekļaut pāris uh, punktus uh, par Eiropas centrālo banku ir šie 20% eh, dalītā riska. Paldies eh, par uzmanību. Paldies, un tagad AFCO komitejas eh, atzinuma sagatavotāja Silvija Gulāra. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Pervanšai Beresai par šo milzīgo eh, darbu un viedokļu apmaiņu, kas ir notikusi. Man pavisam īsti daži komentāri. Vispirms jāsaka, mēs esam nonākuši strupceļā, jo galvenais, kas attiec uz ekonomikas pārvaldību, ir līgumā. Un ja mēs esam, eh, ja mums prasības ir mazāks nekā līgumā, tad mums arī neizdodas panākt, jo pat ja mums eh, procedūra nepatīk, viss ir līgumā. Uh, Un tāpēc AFCO atzinumā es noteikti e, pieminēšu arī to, ka ir nepieciešams izmaiņas līgumā. Otra kārta. Būtu ļoti jauki, ja um, zālē būtu klusums. Paldies jau iepriekš. Tātad es domāju, ka problēma ir saistīta ar to, ka mums ir sistēma, kas ir balstīta uz noteikumiem, kas nav pilnīgi, jo uh, kopienas juridiskajā sistēmā ir Eiropas Savienības tiesa. Uh, un eh, kas attiecas uz līgumu un kas attiecas uz ekonomikas pārvaldību, nav iespējas vērsties pret komisijas vai padomas lēmumiem, nav arī iespējas vērsties pret valstīm, kas nerīkojas. Un tieši tāpēc mēs jau gadiem ilgi esam iesprūduši tādā sistēmā, kurā ir milzīga frustrācija. Un tad, kad es dzirdu, ka komisārs Moskavisī saka, ka sankcijas ir izgāzušās, jāsaka, jā, sankcijas ir izgāzušās, bet uh, ko varētu teikt uh, prokurori, uh, īstenojot krimināla tiesības? Un treškārt, es nepiekrītu pervērš tev, kad tu saki, ka nākamajām paudzēm ir daudz svarīgāk investēt nekā uh, uzkrāt parādus. Es domāju, ka valstu parādi tādi, kā tie ir bijuši pēdējo gadu laikā un kas attiecas uz Franciju, es nerunāšu par pārējām valstīm, bez jebkāda respekta pret labu pārvaldību, palielinot pašvaldībās strādājošo skaitu, palielinot uh, darbības izmaksas, tas ir pilnīgi bezatbildīgi. Un tāpēc es domāju, ka runa nav par izšķiršanos starp uh, investīcijām un parādu Protams, investīcijas ir nepieciešamas, bet investīcijas labāk pārvaldot darbības izdevumus. Un e, tas ir jāsaprot arī mūsu jaukajā valstī. Un tālāk, kas attiecas uz uh, makroekonomisko uh, līdzsvaru trūkumu, un te es runāju, protams, ņemot vērā Elīzes Ferēras nostāju, es domāju, ka šis ir tas darbības virziens, kas varētu būt vispateicīgākais, ja mēs vēlamies uh, kombinēt struktūrālu pieeju, kuras mēģis ir vērsties pret visām problēmām, kas saistīts ar ekonomiku, un necenšamies strādāt tikai un vienīgi ar parādu. Un es domāju, ka šis aspekts noteikti ir jānostiprina. Uh, plus vēl arī visi noteikumi, kas attiecas uz parādu, tad gan preventīvie, gan uh, korekcionējošie pasākumi. Uh, visbeidzot, Lukas kungam vēlos teikt, ja viņš nezin, kur slēpjas atšķirī, uh, nevienlīdzība, es aicinu viņu ierasties uz tikšanos ar nabadzīgākiem iedzīvotājiem, jo, protams, ka statistiski ir grūti pierādīt to, ka nabadzība vēršas plašumā, bet es domāju, ka beidzot parlamentā būtu nopietni jāpievērš šī jautājuma risināšanai. Paldies! Paldies! neredzu nevienu citu, kas vēlētos izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros vārds referentei. Elīza. Elīza. Yes, I, I... Jā, paldies. Nevēlos šeit aizkavēt visus diskusijās, vienkārši vēlējos pieminēt divus, trīs momentus. Pirmais. Kāpēc dzīve izvērtās tāda, kāda tā ir? Mēs nevaram negribēt, neredzēt to, ka ekonomika ir cikliskas dabas parādība. Izveidojot monetāro savienību, dalību valstis ir atteikušās no tiem instrumentiem, kurus tās parasti ir izmantojušas, lai ar šādiem cikliem tiktu, ekonomikas cikliskumu tiktu galā. Tagad Eiropas līmenī mēģinot cīnīties pret krīzi. Ja krīze skar vienu reģionu, tad Eirozonā kopumā mums nav paredzēti mehānismi, kā ar šādām krīzēm uh, rīkoties. Vienīgais ir tā saucamā iekšējā svirošana, tas ir ārkārtīgi sāpīgs process un arī politiski nepatīkums. Otrs, ko vēlējos pieminēt. Monetārajā savienībā dažādām ekonomikām politisku apsvērumu dēļ, dzīvojot kopīgā tirgu ar kopīgu valūtu, vienmēr būs disbalans. Un šobrīd šis nelīdzsvars, kā jau Pervanš pieminēja, tikai pieaug šajā monetārajā zonā. Protams, mēs varam pieregulēt sistēmu, varam saukt šo pieregulēšanas mehānismu kā vēlamies, bet tā tas ir. Otrs par šo līdz šim veikto pieregulējumu. Kolēģi, ir pienācis pēdējais brīdis, lai mēs paskatītos patiesībai acīs. Uh, Mēs vairs nedrīkstam slēpties aiz es nezinu kā. Mums ir milzīgs bezdarbs, nepietiekama ekonomiskā izaugsme, un e, šobrīd mēs raugamies uz tādu reģionu, kurš joprojām nav izķepurojies no krīzes. Tas, ka e, citas geogrāfiskās teritorijas ir izķepurojušās, e, nenozīmē, ka to izdarīs visas. Krīze sākās 8. gadā, šobrīd ir 15. gads. Tagad eh, par elementiem, eh, kuri ir izmantota situācijas regulēšanai. Ir dalība valsts, kuras eh, ir ļoti labi tikusi galā ar krīzi, bet es tam īsti neticu. Jā, varbūt viens elements, piemēram, budžeta deficīts vairs neeksistē vai ir būtiski uzlabojies. Uh, Un pēc tam, kad Eiropas centrālā banka iejauksies un kontrolēs eh, valsts parādu, speku, spekulācijas ar valsts parādiem finanšu tirgū, tad eh, dalību valsts kaut ko sāk darīt. Bet kas šajās dalību valstīs ir noticis? Ir izskauta vidusšķira, tā ir izskausta vidusšķira, un eh, ir milzīgs bezdarbs un citi ekonomiskie rādītāji ir drausmīgi, un cilvēki brauc prom no šīm valstīm. E, protams, ja valstī tiek apturēta ekonomiskā izaugsme, un ja divu gadu laikā IKP nokrītās par septiņiem procentiem, un uh, ja tas nokrītās pāris gadu laikā par 26%, tad jums tas prasīs gadu desmitus, lai atgrieztos pirms krīzes līmenī. Tāpēc šīs eh, dažu dalību valstu piedāvātās stratēģijas krīzes sakārtošanai nav pieņemams. Protams, ka jautājums ir sarežģīts, bet uh, Cilvēki šobrīd sastoda, sastopās ar milzīgām problēmām, un mums vajadzētu nejaukt kopā diagnozes ar to risinājumiem. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, un tagad referente. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem. Es domāju, ka šīs ir liederīgas diskusijas. Es eh, esmu pārliecināta, ka mums izdosies vienoties par konsekventu ziņojumu, un eh, tie nebūs tikai tukši vārdi un notrāstas frāzes, jo uh, ekonomiskā situācija liek mums sūtīt skaidru signālu. Bet ir viens punkts, kurā es zinu, ka mūsu viedokļi atšķiras, un to es vēlos pieminēt, jo mums ir jāpasaka pavisam skaidri, kādas ir grūtības, ar kurām mēs saskarsimies. Un tas, zināmā mērā, sasaucas ar to, ko teica Stolojan kungs šorīt, uzdodot jautājumu Dīsabrom kungam. Vai mēs esam šādā situācijā? Tāpēc, ka noteikumi netika pienācīgi īstenoti, vai arī citu iemeslu dēļ. Un jāsaka pavisam godīgi, es nedomāju, ka mēs varam gluži vienkārši rezumēt ekonomisko situāciju Eirozonā, sakot, ka ir bijusi nepienācīga noteikuma īstenošana, neatkarīgi no tā, vai šie noteikumi ir bijuši pienācīgi vai nē, proti uh, pirms vai pēc sešu paks. Tā būtu pārāk vienkāršot analīze, un es domāju, ka pie tā ir jāstrādā. Mums ir. Uh, jācenšas vienoties, lai panāktu liederīgu darbu. Kas attiecas uz Taurēra kunga priekšlikumu, proti mums būtu jānostiprina komisijas galvenā ekonomista loma, jā, tas ir darbības virziens, kurā mēs varētu iet. Bet jau atkal jāsaka, es nepiekrītu viņa analīzei, proti ka reformas ir bijušas eh, pienācīgas, bet eh, tās nav tikušas eh, pienācīgi īstenotas. Tas, tas būtu pārāk vienkāršot. Tārāk, Esters Delangs teiktais, es priecājos par to, ka viņa atzīmē, ka ir progress šajā jomā, bet es domāju, ka viņa arī piekritīs man, sakot, ka mums ir jādomā par vēl tālāku mērķi, kas nav mazāk svarīgs un uh, kas ir arī četru priekšsēdētāju ziņojumā. Tātad pirms mēs neesam tur nonākuši, mums ir ārkārtīgi grūti uh, kaut ko pasākt, un mēs varam tikai diskutēt par mehānismiem, kas gal galā tikai sarežģīja uzdevumu. Man nav nekādu šaubu par to, ka parlaments var lepoties ar paveikto, bet jau atkal jāsaka, mēs neesam šeit, lai uh, savstarpēji apsveikt viens otru. Esmu gatava to, protams, ierakstīt dokumentā, papildinot ar dažiem, uh, dažām rinkopām, bet tas, protams, nebūs grūtākais uzdevums. Tā kā uh, es tad pieminēju 3% vai eh, arī cits rādītājs, es domāju, ka Šajā jautājumā ekonomisti domas dalās. Ko tas gal galā nozīmē? Tas, ko mēs esam ierakstījuši līgumā par budžetu, šie 0%. Uh, nu, mēs gal galā esam atgriezušies pie 3%, kas, manuprāt, ir vairāk saskaņā ar sabiedrību, kas tomēr investē. Tālāk, kas attiecas uz uh, koordinēšanu, es domāju, ka arī te mums būs ļoti interesants debats. Tālāk komentāri, ko izteica Lukas kungs. Viņš uzskata, ka šajā ziņojumā uh, nav pietiekams analīzes, nu es ar uzmanību iepazīšos ar viņa ieti, uh, analīzi, bet man šķiet, ka es uh, savas uzstāšanās pašā sākumā pavisam skaidri norādīju uz tiem elementiem, kas jāņem vērā turpmākajā darbā. Un man ir neliela viedokļa atšķirība ar viņu. Proti, es uh, drīzāk domāju par krīzes pārvaldību un nedomāju par noteikumiem. Tā vismaz viņš to izklāstīja, bet es nepiekrītu. Es domāju, ka mēs strādājam pie abiem aspektiem. Neatkarīgi no tā, vai valsts eh, ievēro vai neievēro noteikumus attiecībā uz valsts parādu. Uh, mums ir jāsaprot, ka šī ir problēma, kas netiks atrisināt pat no, neatrisināsies pat no sevis. Es, protams, ar uzmanību iepazīšos ar, ar, ar uh, kolēģi grozījumiem, jo mums ir kopīgs mērķis, bet es vēlētos tomēr vērst viņu uzmanību uz to, ka, manuprāt, labākais, uh, kā mēs varētu uh, panākt to, lai viss nebūtu pārlieku sarežģīti, būtu mazāk noteikumu un vairāk politikas. Un ja jūs tam piekritīsiet, tad, protams, mēs varēsim progresēt. Kolēģi Mūrtas un kungam, un ar to es arī noslēgšu priekšsēdētājs, var teikt, ka ir vēl viens elements, kas um, būtu jāpēta sīkāk šajā ziņojumā, proti viss, kas mums varētu palīdzēt pavirzīties uz priekšu konverģences jomā Eirozonā. Tas ir elements, uh, par kuru uh, Līdz šim mēs neesam pietiekam daudz runājuši, un es jau teicu, šorīt es nesaprotu, kāpēc par šo elementu netiek runāts arī komisijas priekšsēdētāja analītiskajā dokumentā, jo gal galā tas bija viņa mandāta ietvaros, vismaz uh, Eirozonas samits viņa pilnvaroja strādāt šajā jomā. Un mums ir jāprogresē konverģences uh, jomā, un mums uh, ir jāsaprot arī, ka. Uh, nodokļu jomā. Īrijai un citām valstīm ir jāpiestrādā pie šī jautājuma, lai mēs uh, panāktu labāku ekonomikas un monetāro savienību. Atbildot Silvijai Gulārai, es varu teikt, ka mums jau bija iespēja diskutēt par šiem jautājumiem, proti par to, kā mēs varētu papildināt noteikums, lai būtu iespēja vērsties Eiropas Savienības tiesā. Nu, uh, Man grūti iedomāties, ka ekonomikas politika varētu salīdzināt ar uh, kriminālu tiesībām. Es domāju, ka tas ir jautājums, par kur būtu vēl jādiskutē. Un es piekrītu viņai, ka makroekonomiskā līdzsvara novēršana ir viens darbības lauciņš, kurā mēs varētu piestrādāt, eh, protams, neaizmirstot par izaicinājumiem, kas saistīti ar valstu parādiem un deficītu. Nu, tas arī būtu viss priekšsēdētāji no manas puses eh, pēc kolēģu komentāriem. Paldies! Thank you very much eh, to the... Paldies, paldies referentei. The calendar, sorry, I have to read the calendar, but I turn the page. Manā rīcībā ir kalendārs. Okay. Uh, the deadline for amendment is set for the 2nd of March. Grozījumi jāiesniedz līdz 2. marta 14.00. Uh, Tos izskatīsim sešos. Sešos lūdzu atcerieties. 23. 24. runāsim par grozījumiem, 14. aprālī balsosim komitejā un aprīļa 2. plenārsēdē balsosim plēnumā. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, jo mums tagad ir jāatars pie balsošanas. Yes, yes, just a second. Can you take seat so we can proceed with a test, a check? Did you have your voting card? Pārbaudīsim, vai eh, viss darbojas tā kā nākas, vai jūs ievietojat balsošanas kartiņas eh, balsošanas iekārtā. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot.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 48. Tikai 48 kolēģi, 49 ir nobalsojuši. 52 kartītes ir ievietotas ierīcēs. Please, colleague, take seat. Here one still to vote. Check. Did you? Vai jūs nobalsojāt? Labi. Okay, and we can conclude our check. Beidzam balsot. Un tagad sāksies īstā balsošana. Rozatīs ziņojums Eiropas pusgads. Kompromiss A, kas par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 19. Yes. One EPP too many. Check. Priekšsēdētāji ārkārtīgi skaļi šeit ir zālē un daudzi palīgi pļāpā vienkārši lūdzu palūdziet viņus atstāt šo zāli. Lūdzu. Dodieties ārā. Un ir eh, viens liekas, viena par daudz no ETP grupas. Beidzam balsot. Rejected. 19. grozījums noraidīts. 25. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss B par, pret. Balsojums par daļām. Pirmā daļa, kas par? pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 28. grozījums, kurš ir par, pret, atturas, pārbaudīsim, bet jums ir pašiem tad jāceļ roka augstāk. Sākam balsot elektroniski par 28. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 36. kas par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas noraidīts. Envi 1. kas par pret pārbaudīsim. Sākam balsot par Envi 1 elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. NV2 pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. NV2 otrā daļa par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot par NV2. Otrā daļa. Viena par daudz no ETP grupas. Beidzam balsot. Otrā daļa noraidīta. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. NV3, kas par pret. Sākam balsot elektroniski par NV3. One EPP, one SND too many. Par daudz pa vienam deputātam no ETP un SD grupas. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss D, pirmā daļa, kas pār, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa pār, pret, atturas, pieņemta. Kompromiss E, par, pret pret atturas pieņemts. 72. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. NV4, kas par pret pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. One EPP too many. Two EPP too many. Divi FTP e grupas deputāti par daudz, viens no SD, joprojām viens par daudz no ETP grupas. Lūdzu, ņemiet kartiņu. Viens liekas ETP grupas balsotājs. Beidzam balsot, noraidīts. NV5, kas par? Pret NV5. Kas pret? Atturas. Noraidīts. Kompromiss F pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot par F kompromisu otro daļu. Divi par daudz no ETP grupas. Beidzam balsot. Otrā daļa noraidīta. 82. grozījums, kas par pret pārbaudīsim. Sākam balsot par 82. Viens par daudz no ETP grupas. Lūdzu, dariet to, kas nepieciešams. Beidzam balsot. Noraidīts. 84 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 85 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 86 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 88 par. Pret. Atturas Pieņemts. NV6. Par to nav jābalso. Septītais punkts NV, kas par pret atturas pieņemts. Astotais. Nē, tomēr par to nav jābalso. Kompromiss G, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss H, kas par pret atturas pieņemts. 101 in favor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 Noraidīts. 102. Kas par? Pret. Šķiet noraidīts ar tādu pašu iznākumu. 103. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Oriģinālais teksts otrā apakšnodaļā. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss I. Kas par? Pret atturas pieņemts. 118. grozījums, kurš par pret pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts kompromiss J pirmā daļa, kas par pret pārbaudīsim atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 120. grozījums par pret atturas pieņemts. 128. kas par pret atturas noraidīts. 129. kas par pret atturas noraidīts. NV 9. punkts par pret. Izskatās, ka noraidīts, saka priekšsēdētājs. 10. punkts NV, kas par pret atturas pieņemts 11 par pret. Goer pret. Norādīts. NV 12. punkts par pret atturas noraidīts. Kompromiss K, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss L ar mutisku grozījumu, kas par par pret atturas pieņemts. Kompromiss M. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 155. par pret atturas noraidīts. 156. par pret atturas noraidīts. NV 13. punkts, pirmā daļa, kas par, pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, pārbaudīsim otro daļu, sākam balsot. Vēl daži kolēģi balso. Noraidīta. Kompromiss N, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss O, kas par, pret, atturas, pieņemts. 164. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss P, kas par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Kompromiss Q, kas par pret atturas pieņemts. 14. punkts NV, kas par pret atturas noraidīts. NV 15, kas par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Man gan izties, ka norādīts, saka priekšsēdētājs, bet varam pārbaudīt. Sākam balsot. Pieci kolēģi vēl nav paspējuši nobalsot. Pieci kolēģi nevēlas acīm redzam balsot. Tā ir viņa izvēle. Beidzam balsot. Noraidīts. NV 16 par pret atturas, noraidīts NV17 par, pret, atturas, noraidīts NV18, kas par, pret, atturas, noraidīts NV19, pirmā daļa, par, lūdzu celiet roku, pret, NV19, pirmā daļa. Es nesaprotu, nu viss bija par un guja pret. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot par NV19 e pirmo daļu elektroniski. Viens par daudz no ETP grupas. Beidzam balsot. Es visu sapratu, saka priekšsēdētājs. Otrā daļa par pret. Nav nekādas sinhronitātes. Noraidīta. NV20, kas par pret atturas noraidīts. 180. grozījums par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Viena no ETP par daudz, joprojām viens liekas. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģinālais teksts, kas par pret atturas noraidīts. ETP grupa bija pret. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. pieņemts. R kompromiss par pret atturas pieņemts. 188 par pret atturas noraidīts. 190 par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Divi par daudz no ETP grupas. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar viens balss pārsvaru. 191. Kas par? Pret atturas, noraidīts. Kompromisēs divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīta Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. One EPP too many, two EPP. Divi lieki no ETP grupas, viens joprojām balso. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss T. Kas par? Trešā daļa bija noraidīta. Jā, jā, varam eh, pāriet pie nākamā kompromisa. Tātad te kompromis, kas pār, pret, atturas, pieņemts. Kompromis U divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 226. par, pret pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 226. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Kompromis V, kas par pret atturas pieņemts. Kompromis dubult V par pret atturas pieņemts. 239. grozījums, kurš par pret pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot, noraidīts. 240. par, pret. Nobalsojam elektroniski, sākam balsot. Vote is closed. Reject. Beidzam balsot, grozījums noraidīts. 241. kas par? pret. Nu, pārbaudīsim, sākam balsot. Vote is closed. Beigsim balsot. Pieņemts. Kompromiss X, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Budžets pirmais punkts par, pret,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 Daži neatbilst aptvērumam, tādēļ daži grozījumi šeit nav iekļauti. Budžets 3, kas par pret atturas pieņemts. Budžets 4, pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par to nav jābalso. Piektais punkts, budžets, pirmā daļa grozījumam, pirmā par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Man izskatās, ka noraidīta, bet nobalsosim elektronisku drošības labad. Second part. Vote is closed. Beidzam balsot. Rejected. Noraidīta. Sastais punkts, otrā daļa budžets, kas par, pret, Pārbaudīsim, jūs pietiekami augstu neceļat rokas. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. No ETP grupas viens par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. Pieņemts, pieņemts, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Astotais punkts, budžets pār pret atturas devītais, tas pats vairākums devītais punkts par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Is paragraph 9 Devītais punkts. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais otrā daļa par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Closed. Adopted Beidzam balsot pieņemts. 11. punkts par pret atturas pieņemts. 13. punkts, otrā daļa, kas pār, pret, atturas, noraidīta. 14. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta, 15 budžets par pret. Liberāļi balso par, pieņemts. 16. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret pret atturas noraidīta. Nu, viss jau ir skaidrs, saka priekšsēdētājs, bet varam pārbaudīt, sākam balsot par otro daļu elektroniski. No, no. Vote is open. Oh, God. Still a lot the number of colleagues to vote. Daži kolēģi vēl balso. Vote is closed. Beidzam balsot. Rejected 17 budget in favor. Noraidīts 17 budžets par pret. Goja pret. Izstāsta, ka noraidīts. 18. pirmā daļa par pret atturas Pieņemta otrā daļa par. Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Kompromiss Y. Par to nav jābalso. Par 19. otro daļu nav jābalso. Manā balsošanas sarakstā arī par otro nav jābalso, saka priekšsēdētājs. Otrā daļa par pret Nesaprot, kāds ir iznākums. Sākam balsot elektroniski. Budžets 19. punkta otrā daļa. Yeah, but apparently on the official voting list is to be voted. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss Y par pret atturas pieņemts. Orģinālais teksts 24. punkts par pret atturas pieņemts. Kompromiss AB, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss AC par pret pieņemts. 18. grozījums par against pret atturas, goja pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot, noraidīts. Oriģinālais teksts, pirmais ievilkums par. Yes, I, I, do you agree if we vote in block the citations? Can we vote in block? Vai varam par visiem ievilkumiem balsot blokā? No 1 līdz 10 par, pret, atturas pieņemti, kompromis Z, kas par, pret, atturas pieņemts, kompromis AA par, pret, atturas pieņemts. Ievilkumi no, pulks, no 11 līdz 15 par visiem kopā, kas par pret atturas pieņemti. Tagad balsosim, tas būs personālais balsojums par visu grozīto tekstu. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 40 pār, 20 pret, neviens neaturējās. Pieņemts. Es jūs sveicu, Rozātī kungs. To... Un tagad pārējām pie Kailijas ziņojuma. Nē, Ludvigsons būs pēc tam. Vispirms Kailija un pēc tam Ludvigsons. Tā taču mēs tas spriedām. Thank you. 30 second breathing time. Okay. <laughs> you change the tires. <laughs> okay. Labi, kolēģi, sāksim. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas noraidīts. 48. par pret atturs pieņemts. 49. par pret pārbaudām. 49. sākam balsot elektroniski lūdzu. Viens EPP pa daudz, divi EPP pa daudz. Tagad labi, beidzam balsot. Pieņemts. Par kuru tad mēs balsojām? Par 49. atbild priekšsēdētājs un tikko to pieņēmām. Tagad 50. grozējums. Sākam balsot elektroniski. Vai atvainojos, saka priekšsēdētājs, ar rokām tomēr pārpret. Noraidīts. Labi, pārbaudam, sākam tomēr balsot ekam, elektroniski par 50. grozējumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 50. Kompromiss B par pret atturas pieņemts 54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 pret atturs noraidīts. 61. par pret. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 61. grozējums pieņemts.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 Pārbaudīsim. 82. sākam balsot elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot par 82. Un šis grozījums noraidīts. 83 pār. Ret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts piektajam paragrāfam pār pret atturas pieņemts. Kompromiss G par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 Viens EPP par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 90 par pret. Pārbaudīsim. 90. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 90. pieņemts. 91. par pret atturas noraidīts sākotnējais teksts. Nē, labi, pārbaudīsim elektronisku 91. sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. 91. noraidīts, tātad sākotnējais teksts. Balsojam par pret. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Tātad par sākotnējo tekstu sākam balsot elektroniski. Viens EPP par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts arī sākotnējais teksts sastajam punktam. 92. par pret atturas pieņems. 93. par pret atturas pieņems. 94. par pret atturas pieņemts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 108 par pret Tātad eh, par 108. grozījumu S&D grupa vēlējās atsevišķu balsojumu, tāpēc balsojam atsevišķu par 108. grozījumu, Fernandes grozījums. Tas bija sākotnēji iekļauts kompromisa tekstā, bet S&D politiskā grupa e, noraidīja tā iekļaušanu un balsojam atsevišķi par to. Pār 108. Pret. atturas noraidīts 108. 110. Tas pats par pret atturas noraidīts 112. par pret tas pats vairākums kompromiss I pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim labi. Otrā daļa kompromisam I balsojam elektronisku lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemta. 125. grozējums par pret pārbaudīsim. 125. grozējums sākam balsot elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot.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 pret atturas noraidīts. 131 par pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. Kompromiss K par pret atturas pieņemts. Kompromiss L Dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, trešā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim. Trešā daļa kompromisam L sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Trešā daļa noraidīta. Bez mikrofona runā runātājs. Kaut kas ir atsaukts. 148. par, pret, atturas, pieņemts. 149. Dalītais balsojums par kompromisu M par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 101 par pret atturas noraidīts, 103 par pret atturas pieņemts, 104 par pret atturas pieņemts, 105 par pret atturas pieņemts, 106 par pret. Nē, saka priekšsēdētājs. 169. par pret atturas 69. Tā tad vēlreiz par 169. par pret atturas. Šķiet, ka pieņēmts, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, viens EPP par daudz, turpinam balsot. Beidzam tagad. Pieņemts. 109. 171. Par pret atturas pieņemts. 172. Par pret pieņemts. 186. Par pret atturas pieņemts. 212. Par pret atturas pieņemts atturas Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 212. grozījums sākam balsot elektroniski. Lūdzu. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 215 par pret atturas noraidīts 217 pār pret. Pārbaudīsim. 217. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot.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 pret, atturas, noraidīts, 184 par, pret, atturas, pieņemts, 185 par, pret, atturas, pieņemts, kompromis P par, pret, atturas, pieņemts, 192. Mutiskais grozījums par pret atturas noraidīts. Tātad bez mutiskā grozījuma 192. par pret atturas noraidīts. 196 par pret atturas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 pret atturas noraidīts, 222 par pret atturas pieņemts, 226 noraidīts, 227 <clears throat> par pret atturas. Pieņemts 229 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 229. Sākam balsot. Beidzam balsot. 222. noraidīts ar vienu balsi, 230 par, pret atturas pieņēmts, 231 par, pret atturas Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 230. Divi EPP pa daudz, viens pa daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 232 par pret atturas. Noraidīts. 234 par pret atturas. Noraidīts. 235 par pret atturas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 noraidīts, 146 par pret atturas pieņemts, 247 par pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 248 par pret atturas pieņemts, 249 Kompromiss V par pret atturas pieņemts. Divs... Kompromiss dubult V par. 249 atkrīt. Kompromiss dubult V par pret atturas pieņemts. 204 par pret atturas noraidīts. 265. Vesela grupa eh, grozījumu no 265 līdz 269 par pret apturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemti. Pārējām pie kompromiss X par pret atturas pieņemts. 281 par pret atturas noraidīts. 282 par pret pret, atturas, noraidīts, 283 par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss Y par, pret, atturas, noraidīts. Tāpēc mums ir, ir jābalso par visiem grozījumiem. 284 par pret atturas noraidīts, 285 par pret atturas noraidīts, 286 par pret atturas noraidīts, 287 par pret Nē, tas ir. Nē, saka priekšsēdē. 287. Atsaukts, man tas nekas nav zināms. Labi, 289 par. Pret. Pārbaudīsim. 289. sākam balsot elektroniski. Šķiet, ka pieņems, bet nu pārbaudam. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu uz balsu pārākumu. 294 pār pret atturas pieņemts 295 pār pret atturas pieņemt noraidīts 296 pār pret atturas noraidīts 297 par pret atturas noraidīts 298 par pret atturas noraidīts 299 par pret atturas noraidīts noraidīts 132 par pret atturas noraidīts 228 par pret atturas noraidīts apsvērums A septītais grozējums par pret atturas noraidīts noraidīts, 8 par pret atturas pieņemts, 9 grozījums par pret atturas noraidīts, 10 par pret atturas pieņemts, kompromiss Labi, tas ir cits apsvērums, jums taisnība. Par o, sākotnējo tekstu pārpret atturas pieņemts, kompromiss viens par pret atturas pieņemts, 13. grozījums par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts, 15. grozījums par pret atturas noraidīts, kompromis 2 par pret atturas pieņemts, 25. grozījums par pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromis 3 par pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 28. grozījums par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts, 30. par pret atturas noraidīts, 31. Labi, pārbaudam 30. grozējumu. Bija skaidri redzams pēc rokām, ka noraidīts, bet sākam balsot par 30. ja vēlaties. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. 30. grozījums noraidīts. 31. pār. Trīsdesmit pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts, trīsdesmit otrais par, pret, atturas, atvainojos, nē. Balsojam uzreiz par 36. Tātad, 36. par, pret, atturas, noraidīts, 38. par, pret atturas noraidīts, 39. par pret atturas noraidīts, 40. par pret atturas noraidīts, 41. par pret atturas noraidīts, kompromiss 4 par pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta arī otrā. Kompromis 5 pār pret atturas pieņemts. Sastais kompromis par pret atturas pieņemts. Un galējais balsojums, tas ir personālais balsojums, sākam balsot elektroniski lūdzu. One EPP too many. Viens EPP pa daudz. Still one EPP. Vēl joprojām viens pa daudz, tagad ir labi. 46 pār 9 pret 5 ir atturējušies. Apsveicam Kailī kundzi. Labi strādāts. Thank you. Now we put to the vote. Tagad sāksim balsot par atzinumu projektu, kur sagatavojas Markus uh, Ferbers par Eiropas banku iestādi un finanšu gadu budžeta izpildi. Sākam. Pirmais punkts, sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts. 1A par pret atturās pieņemts, kompromisā par pret atturs pieņemts. Otrais punkts par pret atturs pieņemts, 2, kompromiss B par pret atturs pieņemts, C kompromiss par pret atturs pieņemts, kompromiss D par pret atturs pieņemts, 18. grozījums par pret atturs pieņemts, 21 par pret atturs noraidīts, 22. par pret atturs pieņemts, 20. un visbeidzot galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Protams, ka jābalso par sākt, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Četrdesmit seši pār vienpadsmit pret pieņemts, apsveicam referentu. Tagad nākamais uh, atziņuma projekts par Eiropas apdrošināšanas un arotpensiju iestādi par pret atturās pieņemts. 1A mm, par pret atturās pieņemts. Kompromiss A par pret atturās pieņemts. Sākotnējais teksts trešajā punktā par pret atturās pieņemts. Kompromiss eh, B par pret atturās pieņemts. Kompromiss C par pret atturās pieņemts. 15. grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturās Mums vispirms jābalso par mutisko grozījumu. Tātad, kas par pret atturās pieņemts? Piecpadsmitais grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturās pieņemts. Astoņpadsmitais par pret atturās pieņemts. Noraidīts. Deviņpadsmitais par pret atturās pieņemts. 20. pa. Nē, tas viss atkrīt, jau jums taisnība, saka priekšsēdētājs. Viss atkrīt. Vispēcot galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Yeah, yeah.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 pieņemts. Viens, eh, pirmais grozījums par pret atturās pieņemts. Eh, A kompromiss par pret atturās pieņemts. Trešais punkts par pret atturās pieņemts. Piektais grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromiss B par pret atturās pieņemts. Kompromiss C par pret atturās pieņemts. Kompromiss D par pret atturās pieņemts. 11. grozījums, 18. saka priekšējais par pret atturās pieņemts. 20. par pret atturās noraidīts. 21. par pret atturās pieņemts. 22. Nē, Jā, jums taisnība, viss pārējais atkrīt un galīgais balsojums. Sākam balsot. Personāla balsojums, protams. Viens no EPP ir par daudz. Beidzam balsot. 43 pār 11 pret 4 atturējušies. Atcerums pieņemts, apsveicam atcerumu sagatavotāju. Mums ir nepieciešama vēl viena minūte pirms mēs sākam balsot par Ludvigsonu atzinumu. Vienas minūtes pārtraukums, nezinu kādēļ, saka priekšsēdētājs. Jā, mums nepieciešams atjaunās balsošanas saraksts no S un D. Pārtraukums. Thank you.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 We can start. Everybody's okay. Good. So we compromise. Sākam balsot kompromiss A pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. 21. grozījums par pret atturās. Vai S un D bija par, tad par. Um, kompromiss B par, pret, atturās. Pieņemts kompromiss C par, pret, atturās. Pieņemts kompromiss D par, pret, atturās. Pieņemts kompromiss E par, pret, atturās. Pieņemts kompromiss F par, pret, atturās atturās pieņems kompromiss G par pret atturās pieņems kompromiss H par pret atturās pieņems kompromiss I par I par pret atturās pieņemts kompromiss J par pret atturās pieņemts kompromiss K par pret atturās pieņemts. Kompromiss L pirmā daļa. Burkharta, lūdzu. Mēs vēlamies atsaukt mūsu prasību par uh, balsojumu pa daļām. Labi, saka priekšsēdētājs, tad par visu kompromisu L kopumā. ECR, arī jūs atsaucat? Nē, jūs neatsaucat. Izsaucieni no zāles nav, diemžēl, dzirdami. Tātad pirmā daļa, saka priekšsēdētājs, kompromisēl par, pret, atturās, pieņemts, ko, otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 61. grozījums par, pret, atturās, pieņemts, 62 par pret atturās pieņemts. 196. par pret atturās pieņ... noraidīts. Kompromiss NM pirmā daļa. Tātad par šo jābalso ar personālu balsojumu. Sākam balsot.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 preventīvi pārbaudīsim. Pirmā daļa. Sākam balsot. Vote is open. Sākam balsot. Yes, it might be unusual. Varbūt tas izklausīsies neparasti, bet noteikumos nav paredzēts personāla balsojums komitejā. Pilnīgi nopietni saka deputāts ir iespēja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 Vote is closed. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Liels vairākums. Eh, tālāk par otro daļu. Pār. Ar visu mutisko grozījumu tātad. Pār. Nez atvainojos, saka priekšsēdājs, otrā daļa, kas par? Pret, atturās, norādīts. Mutiskais grozījums, kur pieprasa EPP un ECR, kas par? Pret, atturās, pieņemts. Vēlaties pārbaudīt?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 Vai jūs esat pārliecināti, ka mēs varam ierobežot komisijas uh, monopolu no juridiskā viedokļa? I, this is a vote on the text, so I mean this, this, this question is not. Te ir runa par balsošanu par dokumentu. Tas nav saistīts ar balsošanas procedūru. Ko jūs gal galā paicājāt? Uh, Gulārs kundze, es esmu ļoti pārsteigta par to, ka tiek uh, uzlikt šāds monopāls attiecībā uz iniciatīvas priekšlikumiem. Eiropas Savienības tiesa to uzskatīt par nelikumīgu, manuprāt, bet nu labi, balsosim. Priekšsētājs, es domāju, ka šobrīd ir par vēlu uzsākt šādas debatas. Beidzam balsot. So now we have to... Norādīts. Tagad mums ir jābalso par ievilkumiem. Otrais par 64. grozējums par pret atturās. Pārbaudīsim 64. grozējums, sākam balsot. You open the vote. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmit sastais par pret atturās Pārbaudīsim. 68. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Uh, is rejected. Komprom Noraidīts. N kompromiss par. Pret EPP ir par, jā, par, tad pieņemts. Atvarās, saka priekšējais, pieņemts. Pirmais grozījums. Par, pret, atvarās. Liberāļi, es neredzēju jūsu viedokli. Par vai pret? Tad pieņemts, saka priekšsēdētājs. 70. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Otrais par, pret, atturās, pieņemts. Trešais par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiso par, pret, atturās, pieņemts. 72. par, pret, atturās, pieņemts kompromiss. Nē. Pārbaudīsim. 72. grozījums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Adopted. Uh, compromise. Pieņemts. Kompromiss spēja par pret atturās pieņemts. Kompromiss Q, pirmā daļa par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās pieņemts, 78. par pret atturās noraidīts, 6. par pret atturās pieņemts, 79. par pret atturās noraidīts, 80. pār pret atturās pieņemts, kompromiss R par pret atturās pieņemts, kompromiss S par pret atturās pieņemts, 9. grozījums par pret atturās pieņemts, 10. mēs eh, par pret pret atturās pieņemts kompromiss T par pret tad atturās pieņemts kompromiss U par pret atturās pieņemts 13. grozījums par pret atturās pieņemts 96. par pret atturās bija noraidīts 14. par pret atturās pieņemts 97. par pret atturās noraidīts 98. par pret atturās pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto tekstu kopumā personāla balsojums.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 Next, in, in roll call vote, the vote is over. Personāla balsojums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 38 pār 16 pret, 5 atturējušies. Pieņemts apsveicam referentu. Līdz ar to varam noslēgt sanāksmi. Mums būs balsošana ceturtdien pulksten deviņos par naudas tirgu fondiem. Lūdzu, ierodieties uz šo ārkārtīgi nozīmīgo balsojumu. Liels paldies visiem! Sanāksim slēdzam!